Welcome, dear colleagues, and welcome to the... Sveicu, kolēģi, jūs šodienas sanāksmē, Ekon komitejā. Pirms sveicam mūsu vidū Nils Tigesen, kas ir Eiropas fiskālās padomas priekšsēdētājs sākumā darbkārtības pieņemšanu. Neredz, ka kādam būtu iebildumi. Paziņojumi man nav, bet atbilstoši reglamentam ziņošu jums par uh, atskaitīšos par notiekošajām iestāžu sarunām. Trialogs 23. oktobrī, otrais trialogs par PEP e notika, balstoties uz referenta izstrādāto kompromisu priekšlikumu. Visas trīs institūcijas varēja vienoties par vairākām definīcijām otrajā pantā. Pamatprincipiem attiecībā uz sadali 18. pantā produktu uzraudzību 22. pantā, biometriskie riski, kas ir 42. pantā, un sankcijas sodi 58. 59. pantā. Pēc tālākām diskusijām neizdevās vēl tomēr panākt vienošanos par IOPA apstiprinājumu nacionālām kompetentajām iestādēm, vispārējās normas attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību un uh, Nākamais politiskais trialogs ir plānots 15. novembrī. So Un nu varam pāriet pie 4. punkta darba kārtībā viedokļa apmaiņa ar Nils Tigesēn, Eiropas fiskālās padomas priekšsēdētāju. Kā jūs zināt, tad Eiropas fiskālā padome tika izstrādāta piecu priekšsēdētāju, sekojot piecu priekšsēdētāju ziņojumu par Eiropas. E Ekonomikas un monetārās savienības pabeigšana un galvenās atbildības jomas ir izvērtēt Eiropas Savienības fiskālā satvera īstenošanu, fiskālās nostājas Eirozonā un nacionālā līmenī pienācības izvērtēšana, kā arī nākamajā ar priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas fiskālā satvera nākotnes attīstību. 18. gada 10. oktobrī Eiropas eh, fiskālā valdēs publiskoja tās otro ikgadējo ziņojumu kurā ir pārskatīts veids, kā Eiropas Savienības fiskālais satvers ticis īstenots 17. gadā, izceļot gan pozitīvos, gan negatīvos sasniegumus un trūkumus un potenciālās attīstības iespējas, un ir rekomendācijas, kā vienkāršot stabilitātes izaugsmas paktu un tās, tā pārvaldību. Šis ir īstais brīdis noturēt šīs diskusijas, jo šobrīd mēs arī diskutējam par fiskālajām normām un uh, sekām neatbilstības gadījumos. Tie ir ļoti svarīgi punkti mūsu darba kārtībā. Kā jūs zināt, tad Eiropa grupa jau šobrīd plāno diskusijas par nacionālajiem DPP. Jūs jau zināsiet, ka ir kritiski svarīgi jautājumi šajā jomā. Tie ir izskanējuši no vairākām dalībvalstīm, arī no tās, ko es vislabāk pārzinu. Tādēļ šis ir īstais brīdis diskutēt par fiskālajām normām. Tad, nu, sākumā uh, uzklausīsim profesoru Tigesenu, un tad būs jautājuma atbilžu sesija ar deputātiem. Profesor Tīgesena kungs, sveicam mūsu vidū, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par laipno uzaicinājumu. Eiropas fiskālā valde ir jau iepriekš uh, ieradusies ekonu komitejā, mums ir bijusi viedokļa apmaiņa, vienmēr tā ir vērtējuma pozitīva, tādēļ paldies! Jūs jau man zināmā mērā atgādinājāt, ieskicējāt arī deputātiem, kāds ir mūsu mandāts. Šis mandāts mums dod iespējas vai nu diskutēt par to, kas ir noticis iepriekš, nesenā pagātnē, pagātne, par ko mums ir pilnīgi informācija, šobrīd tas ir 17. gads Un arī tajā pašā laikā mums ir uh, pilnvaras nāk klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz to, kā normas balstoties, kurām strādājam, var uzlabot. Tādēļ vai nu varam raudzīties pagātnē mūsu darbā, kas ir ieguvums, vai arī nedaudz uh, brīvāk nekā jūs spekulēt un domāt par nākotni, varbūt nedaudz brīvākas rokas uh, nekā jums domājat par Eiropas monetārās savienības nākotni. Ja mēs domājam par īstenošanu un koncentrējamies arī uz nākotni, tas patiesībā kopumā ir mūsu esamības pamats. Ziņojums, kas jums priekšā uz galda. Tajā ir detalizēts izvērtējums 2017. gada situācija, kā jau es to minēju. Mūsuprāt, šis gads ir svarīgs. Tas ir pirmais gads, kad tika panākts būtisks vērā ņemams progress Eiropā pēc krīzes, pēc uh, recesijas 12. un 13. gadā. Pirms ķeramies pie detalizētākiem un kritiskākiem komentāriem attiecībā uz normu īstenošanu 17. gadā Gribētu atgādināt, ka Eiropas fiskālā valde atbalsta fiskālās normas, jo uz normām balstīts satvers ir tiešām pienācīgākais risinājums ekonomikas monetārajai savienībai, un tas uh, stiprina arī nacionālo lomu fiskālās politikas ietveros savie, plašākā savienībā ar mērķi nodrošināt uh, izaugsmi, m, mm, atbilstību uh, Uh, izvairīties no tā, ka būtu kaut kāda pārklāšanās. Tas ir centrāls mērķis. Un lielā mērā kopš krīzes sākuma esam arī to sasnieguši. Gribētu atgādināt, ka pagājušā gada ziņojumā mēs, uh, um, mums bija papildus informācija, mm, tātad mēs uh, uzslavējām rezultātus šogad, esam nedaudz kritiskāk noskaņot, tādēļ, ka 17. gadā situācija kopumā ļoti lielā mērā uzlabojās. Nu, Diemžēl, eh, tātad par laimi šīs tendences turpinās arī 18. gadā, ceram, ka tas turpināsies arī 19. gadā, kā tas ir eh, šī gada jūnijā ietverts fiskālā nostāja 19. gadam. 17. gadā savukārt eh, komisija piemēroja papildus elastības iespējas, piemērojot fiskālās normas un uh, Tas arī varbūt uh, radīja um, tādu cikliskāku, um, cikliskākas iezīmes uh, daļā Eiropas Savienības dalību valstu. Citur savukārt izaugsme tika sabremzēta. Mēs aicinām uh, izstrādāt striktas normas, kas tiek uh, konkrēti piemērotas, atbalstām, uh, neatbalstām pārmērīgu vienkāršošanu vai automātiskumu ir jābūt zināmām man arī iespējām, bet 17. gadā mūsuprāt tika iet krietni par tālu tādēļ. Um, šādā kritiskā gaismā jāskata vairākas mūsu rekomendācijas. Saprotam, protams, ka arī komisija ir loma attiecībā uz normu īstenošanu, paralēli padomēji, un padomē komisiju ir um, atbalstījusi vienmēr bez izņēmuma. Uh, izņemot uh, gadījumus, kad padomas locekļi atsevišķi individuāli ir pauduši kritisku nostāju par zināmiem rezultātiem. Bet kopumā uzskatām, ka valstoties uz mūsu līdzinējo pieredzi, vajadzētu kritiskāk un kopumā pārskatīt visas normas kopumā, tā vietā, lai papildinātu tās vienvietu vai citvietu, jo jebkurā gadījumā sistēma jau tā kopumā ļoti sarežģīta. Nu, re. Un ar to pārēju pie pirmā slaida, ko redzat. Uh, Uh, mūsu ziņojums 2, 3, 4 nodaļa 17. gads tikai un vienīgi. Un papildus tam, ko es jau arī minēju, pārskatām arī atsevišķo fiskālo padomuju lomu konkrētās situācijās un izskatām arī komisijas uh, rekomendācijas attiecībā uz fiskālo nostāju 17. gadam. Un divas pēdējās nodaļas tur uh, raugāmies nākotnē, Piektajā nodaļā elastības pieredze ilgākā laika periodā 15. 17. gads un 6. nodaļā savukārt nākotnē, nākotnes attīstība. Stabilitātes izaugsmes paktam. Bet, nu, par no konkrētām iniciatīvām, ko esam izklāstījuši šajā ziņojumā. Pirmkārt, pirmais secinājums - eirozonas ekonomikas uh, uzlabošana Otrs, uh, otra vēsts ir tas, ka stabilitātes izaugsmas pakts netika pielāgots labākiem ekonomiskajiem uh, nosacījumiem. Pirmkārt tādēļ, ka noteikumi ir asimetriski tie tiek uh, mainīti, ja valsts atrodas problēmās, bet ja ir novērojama situācijas uzlabojuma, tad uh, šādas uh, pārmaiņas nav. Un otrs iemesls ir tāds, ka bieži vien tika piemērota pieeja vājināt prasības, un tā rezultātā valstis um, ir attālinājušās no rekomendācijās norādā, norādītiem rezultātiem. Uh, Tālāk uh, balans ar līdzsvara trūkums. 17. gadā, izvērtējot situāciju, redzam, ka um, šīs normas netika um, piemērotā veidā izmantotas, jo dažas valsts ar uh, pozitīvāku valsts finansējumu situāciju izmantoja šīs normas, bet tās valsts, kurās ir augstāks uh, parādu līmenis, uh, lielāku ieņēmumu daļu, um, tām nācās uh, tērēt šiem izdevumiem. Tālāk fiskālā konsolidācija. Uh, kopumā situācija vērtējam pozitīvi, bet valstu līmenī ir vairākas valsts, kas neizmanto šo iespēju nodrošināt ātrāku augsta parāda samazinājumu un uh, veidot fiskālos buferus, ja nu tie būtu nepieciešami. Piektais signāls ir uh, saistīts ar komisijas vadlīnijām 2016. gada novembrī, kas tika izdotas uh, papildu stabilitātes izaugsmes paktam, un tika noteikts fiskālais paplašinājums 0,5% no IKP apmērā. Tobrīd mums šķita, ka šī rekomendācija nav īsti vietā. Uh, lai arī tobrīd informācija nebija pie, pieejama. Šobrīd mums šķiet, ka šī rekomendācija būtu bijuši pat kaitējoša, un tas nebūtu atbildes arī stabilitātes izaugsmas pakta normām. Tobrīd, tad, kad konsolidācija būtu bijusi vēlama, tas bija, tā bija pretrunīga uh, vēsts, un uh, pēc tam uh, papildus. Uh, elastībai tika noteikta arī šī rīcības brīvība, kas tika piemērota ne tikai 17. bet arī 18. gadā, un tad nu, to vērtēsim arī nākamgad. Sastais punkts - Nacionālās neatkarīgās fiskālās institūcijas. Dažos gadījumos ir veicināta caurskatāmība, debates par politiku, dalību valstīs, politiskas līmenis pieaudzis kopumā. Rumānija un Itālija, abas šīs valstis šeit fiskālē, fiskālā valde kritiski vērtēja makroekonomiskos, mikro, makroekonomiskās aplēses šīm valstīm. Viss pārējās padomes klusēja zināmā mērā, jo nu, arī to resursi, jāsaka, tomēr ir ierobežoti. Un viņu pieeja informācija reizēm arī ir nepietiekamā līmenī. Un tajās stadijās, kad um, komisija vādā sarunas ar valdībām, uh, tad fiskālā padoma nepiedalījās šajā pasākumā. Tad, nu, ja tām rekomendācijas ir, nu, beigās tās neizskan. Publiski nav dzirdama šīs rekomendācijas. Un septītais punkts. Nepieciešamība vienkāršot stabilitātes izaugsmas paktu. Esam secinājuši, ka centieni un darbs, kas ieguldīti pakta grozīšanā, lai to padarītu elastīgāk, līdz šim nav bieži konsekventi. Tādēļ mēs aicinātu nodrošināt vienkāršošanu uh, paralēli pārvaldībai. Beidzamais attēls, sastā lapuse. Šeit redzat, ka mēs aicinām atgriezties pie konkrēta mērķa, fiskālās normas, pakāpenisks parāda samazinājums, parāda, parāds no IKP, viens instruments, uh, lai to panāktu, uh, benchmarki rādītāji tēriņiem un izdevumiem, kas būtu saistīti ar uh, izdevumu pieaugumu paralēli ieņēmumiem, un tad skatoties, vai tas atbilst ilgtermiņā izaugsmas potenciālam ekonomikai. Mums šķiet, ka Tas būtu vērtīgi šādā veidā pārformulēt normas. Pēdējo gadu laikā nu, šāda pieeja ir arī guvusi atbalstu. 16. gadā piedāvājam šādu pieeju Nīderlandes valdībai atbilstoši uh, Eh, SVF, OECD un citu domnīcu viedokļiem. Esam savā priekšlikumā nedaudz vairāk to pieslīpējuši. Esam norādījuši, ka šī sistēma, protams, vēl aizvien būtu nepieciešams tai laika gaitā piemērot elastību. Mēs to nevarētu katru gadu piemērot. Tas būtu trīs gadu cikls. Un tur būtu nepieciešams tomēr arī zināmas manevra iespējas. Manevra iespēja kontekstā uh, Svarīgi ir to, tās izmantot tad, kad ekonomiski viss ir noskaidrots, ir jābūt, demar, ir jābūt skaidrai demarkācijai uh, no valsts uh, pol, ekonomiskās politikas no vienas puses un tad politiskais lēmums, kas jāpieņem komisijai un padomēji attiecībā uz šīm valstīm veltītajām rekomendācijām. Lielas paldies priekšsēdētāji, tas arī šobrīd viss. Ir, protams, vēl tabulas un grafiki šajā dokumentā tur tā viegli ir skaidrot šis ziņojums. Ziņojums kopumā visai smagnējs, bet nu ceram, ka tas jums noderēs un būs vērtīgs, vērtējot fiskālās normas savās diskusijās. Paldies! Liels paldies par jūsu prezentāciju! Tā bija ļoti skaidra. Un tagad dosim vārdu deputātiem. Pirmā runās Danuta Hubner, ETP. Paldies, profesori! Es gribēju atsaukties uz pārvaldības eh, problēmu, kur jūs pieminējāt iepriekš. Vai jūs saredzat, eh, ka Eiropas komisijai šobrīd ir divas lomas attiecībā uz eh, atbilstības uzraudzību fiskālajiem noteikumiem? Komisija ir gan sargātāja, gan arī tā ir politiska loma, tā izvērtē budžeta plānus. Uh, Mm, bet no otras puses tā sagatavo arī rekomendācijas. Un vai savā ziņojumā jūs nesaskatāt uh, potenciālu interešu konfliktu? Šajā kontekstā es gribēju jautāt, ja jūs teicāt, ka ir divas iespējas, vai nu komisija tiek izveidota atsevišķa funkcija, atsevišķa struktūra, kas bauda pilnīgu neatkarību. Uh, Vai arī otrā opcija, ko jūs piedāvājāt, izmantot uh, ārpakalpojumus uh, ekonomiskajam novērtējumam. Uh, nododot tos uh, vienai vai vairākām ārējām struktūrām. Tomēr jūs uh, neko nerekomendējat. Es gribētu dzirdēt jūsu personīgo viedokli par to, kurš izcinājums varētu būt labāks. Mums ir piecas minūtes, ja? 30 sekundes otram jautājumam, jums jāatrāja 3 minūtes pārējiem. Tad, tad ja mēs pārējam ja, nu, no uz uh, deficītu balstītiem noteikumiem, uz uh, noteikumiem, kas balstīti uz izdevumiem, un tad jūs pieminējāt atkāpes, un uh, viens no tiem ir ekonomiskā lejupslīde, bet mans jautājums ir šāds. Kā jūs uh, saskatāt uh, šīs atkāpes saistību ar ekonomisko lejupslīdi, kā ir iespējams nosargāt strateģiskās investīcijas šādas lejupslīdes laikā. Kāds ir jūsu vērtējums? Paldies! Please. Thank you for these, uh... Paldies par šiem diviem jautājumiem. Jā, tiešām mēs nepaužam atbalstu vienai vai otrai opcijai, abām ir savas priekšrocības, bet analītiskā darba norobežošana komisijā striktāk nekā šobrīd izskatās diezgan radikāla, jo līgums dod komisijai iespēju veikt uzraudzību, tomēr to ir iespējams izdarīt. Ir arī citas starptautiskās eh, institūcijas, kur to būtu iespējams veikt skaidrāk nekā Eiropā un tas atbilstu arī resursu optimālākas izmantošanas mērķiem. Un mēs to pieminam tāpēc, ka par to notiek diskusija arī oficiālā līmenī, cik tā mēs redzam. Bet mēs neredzam te gatavu risinājumu. Uh, Ja jūs jautājat man personīgi, tad es domāju, ka pirmā opcija ir realistiskāka. Otrā opcija ir tāda, ko ir vērts pārdomāt, bet uh, diskusijā ir uzpeldējusi doma par ārpakalpojumu izmantojumu. Un, ja jūs runājat par salīdzinošiem kritērijiem, ja tas attiektos uz uh, visiem izdevumiem, tad nebūtu atšķirības starp dažādām izdevumu kategorijām. Uh, Mums jāskatās uz eh, izdevumiem kopumā, bet jau šobrīd notiek centieni pasargāt investīcijas eh, no samazinājuma, kādus mēs redzējām 2013. gadā un citos krīzes gados. Un mēs uzskatām, ka savā ziņā tā ir ļoti strikta sistēma, jo 2017. gadā, kuru mēs analizējām detalizēti, vairākas eh, valstis eh, nevarēja izmantot aizdevumus eh, investīciju veikšanai, jo tām nebija pietiekami daudz līdzekļu. Ir jādomā par stimuliem, kā aizsargāt investīcijas. Bet tas iet tālāk nekā mūsu ziņojums. Es domāju, ka mums vairāk ir jākoncentrējas uz kopējo skatījumu. Protams, ka investīcijas ir jāsargā labāk nekā tas notika krīzes gados. Uh, Paldies, Pēranča Bēres, lūdzu. Paldies par šiem skaidrojumiem. Jūs sakāt, ka budžeta analīze ir jānodala no politiskās analīzes, bet no uh, otras puses jūs sakāt, ka 2017. gads bija labāks, tomēr mēs redzam, ka uh, Itālijā, Itālijā situācija šobrīd raisa bāžas, tāpēc es domāju, ka šai pieeja jābūt piesardzīgākai. Un runājot par stabilitātes un izaugsmes paktu, es domāju, ka te jūs uh, uzsākat uh, diskusiju, kura jau ir uzsākta. Un, protams, visi apzinās, ka kaut kas ir jādara, lai pārveidotu pakta normas bet es domāju, ka mums būtu jāstrādā pie konverģences kodeksa. Pastāv ideja, ka vajadzētu ļaut valstīm ieplānot uh, savu budžeta stratēģiju ilgākam laika posmam nekā fiskālais gads, vai jūs uh, uzskatāt, ka tā ir ideja, pie kuras jūs uh, būtu gatavi strādāt. Un otrs uh, aspekts, kur es gribēju pieminēt, Jū, jūs uh, Hubneris kundzei teicāt, ka investīcija līmenis raisa bāžas, bet man ir citas bāžas. Kā, kādā veidā šie noteikumi atbilst Eiropas Savienības mērķiem attiecībā uz ilgspējīgu uh, attīstību. Nu, šķiet, ka ņemot, ka gatavojot stabilitātes un izaugsmes paktu, par to netika domāts. Un vēl viens jautājums par Eirozonas budžeta kapacitāti. Vai te nebūtu jādomā par zonas līmeņa pārvaldību? Liels paldies Bereses kundzei! Mēs uzskatām, ka mūsu mandāts attiecas uz uh, stabilitātes un izaugsmes pakta pārskatīšanu. Mm, tāds tiešām ir mūsu nolūks, ja jūs raugāties uz mūsu ziņojumu un mandātu. Mēs nedomājām par uh, fundamentālākiem jautājumiem kā konverģences kodeksu, kaut arī neviens nenoliedz uh, tā nozīmību. Bet Eiropas Savienībā tiek nodalīti fiskālie noteikumi, kur mums ir jānodrošina, lai tie nerada lielāku diskonverģenci, un runājot par produktivitātes konverģenci, arī tas ir darba kārtībā, bet uh, negluži mūsējā, un tāpēc uh, mēs par to savā ziņojumā neko nesakām. Investīcijas, jā, patiešām tas ir būtisks uzdevums. Un netiek tikai prasīts valstīm paredzēt atsevišķus līdzekļus vai papildus līdzekļus, kas ļautu veikt struktūrālas reformas, bet uh, nekad nav bijis uh, papildu atbalsta šādiem iz, kopējiem noteikumiem. Pēdējos gados daudz tiek runāts par uh, publiski-privāto partnerību, investīciju plāniem, uh, Junkara plānu. Un, uh, un te nav iespējas uh, veikt lielāku konsolidāciju, kā izņemot uh, fiskālos pasākumus. Un uh, ir jāņem vērā to, ka izaugsme ietekmē investīciju struktūru. Es ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumu. Thank you. You, you want to say something? You have... Paldies! Jūs arī vēlaties kaut ko vēlreiz sacīt? Uh, Eh, jūs neatbildējāt par fiskālo kapacitāti. Mēs eh, savā ziņojumā pagājušajā vasarā rakstījām, ka mēs atzinīgi vērtējām idejas par eh, vienoto fiskālo kapacitāti, jo zinām, ka krīzes brīžos ir situācijas, kur pat uh, vislabākā uzraudzības politika un nacionālā monetārā politika nevar nodrošināt stabilu attīstību. Tāpēc, principā, mēs atbalstām vienoto fiskālo kapacitāti, tomēr saprotam, ka ir nepieciešams lielāks darbs, lai politiskā līmenī apstiprinātu noteikumus, kas varētu strādāt nacionālā līmenī. Te iet runa par banku savienību, par eh, riska dalīšanu, un te mēs redzam, ka vienotā fiskālā kapacitāte varētu būt uh, tam priekšnoteikums, bet uh, tām savukārt priekšnoteikums ir nacionālo fiskālo noteikumu ievērošana. Un uh, ir jāpatur prātā dalībvalstu vēlme ievērot šos noteikumus Mēs saprotam, ka šī diskusija vēl ir ļoti agrīnā stadijā, un komisija domā par uh, Savienības uh, stabilizācijas programmas izstrādi papildus citām iniciatīvām, bet mēs uh, atbalstām šo diskusiju un esam nobažījušies, ka komisija šo diskusiju ir tik ilgi novilcinājusi. Uh, Un eh, ne, netiek runāts par eh, noteikumiem ilgāk par nākamo gadu. Berta Luka. Berts Luka. Es runāšu vāciski vispirms. Es priecājos par jūsu priekšlikumu izmantot neatkarīgas struktūras, lai novērtētu kāda veida atkāpes un elastības ir iespējams izmantot. Man šķiet, ka tas ir saprātīgi. Bet, ja es kopumā raugos uz jūsu jaunajiem fiskālajiem noteikumiem, man ir bažas, ka tie ir pārāk mīksti. Ir diezgan problemātiski nodrošināt trīs gadu uzraudzības ciklu, jo tas nozīmētu, ka uh, pēc uh, pirmajiem trīs gadiem ir iespējams pārmaiņas, un tikai pēc sešiem gadiem ir iespējams piemērot um, reformas, ko pieprasa Eiropa vai sankcijas. Tas man šķiet problemātiski. Otrkārt, es esmu kritiski noskaņots par jūsu priekšlikumu uh, fiskālajā ziņā skatīties uz um, parādu līmeni 60%. Bet, ja mēs uh, svītrojam deficīta kritēriju, mēs uh, svītrojam arī normu, ka ir iespējams piemērot sankcijas, ja netiek ievērotas uh, pakta normas. Un <clears throat> Es gribēju jums jautāt, kādus īstenošanas noteikumus jūs esat iecerējuši? Vai jūs vēlaties kādas sankciju iespējas, vai arī jūsu priekšlikums tās vispār likvidē? Nākamais jautājums par izdevumu politiku. Jūs pieminējāt um, neto izdevumu pieaugumu, bet tas šķiet. Uh, ir pretrunā ar komisijas stabilizācijas uh, uh, programmu, kas nozīmē naudas izdošanu. Tomēr publiskās investīcijas var būt arī produktīvas. Kā mēs varam izvairīties no tā, ka pieprasījuma stimuls mm, ļauj nodrošināt uh, pozitīvus efektus uh, ekonomikai, kas atrodas krīzes situācijā. Manuprāt, ir jānodrošina makroekonomiskā efektivitāte, un es jau gribēju jums jautāt, vai nebūtu saprātīgi arī te paredzēt kādus noteikumus. For... Paldies uh, par šiem jautājumiem. Jums ir taisnība ka mēs ar savu priekšlikumu esam uh, iecerējuši uh, mazāk koncentrēties uz uh, cikliskās izaugsmes noteikumiem. 3% deficīts, uh, jāteic, ir vairojis uh, publisku um, uzticamību, bet problēma ir tajā, ka to ir iespējams uh, vērtēt kā visai ierastu un pārāk viegli sasniedzamu, jo mēs redzam, ka šobrīd gandrīz visas valstis ir ar deficīta līmeni zem 3%, bet ja mēs koncentrējamies uz parāda samazināšanu, tad jāteic, ka mums nav ilūzija, ka tas notiks ātri. Uh, Es eh, nedomāju, ka to būs iespējams eh, panākt 15 līdz 20 gadu laikā, samazināt parādu līdz 60% līmenim. Bet eh, mēs par to runājam savu ziņojumu pēdējā nodaļā. Tas tomēr ļauj nodrošināt zināmu esošo noteikumu automatizēšanu Un šajā nodaļā mēs norādam, ka strikta parāda līmeņa uzraudzība nebūs vienkārša. Ta, tā prasīs ievērojumus uh, valsts budžeta pārpalikumus vairāku gadu laikā tajās valstīs, kur parāda līmenis ir sa, sasniedzis satraucošu līmeni. Un uh, neto izdevuma pieaugums ir uh, tāds uh, pasākums, kas neierobežo izdevumu līmeni. Ja ir valstis, kas vēlas nodrošināt papildus izdevumus, lai veicinātu investīcijas, to ir iespējams izdarīt protams, jau vien ievērojami pieaug IKP, bet uh, izdevumi noteikumi šķiet uh, ir uh, nedaudz uh, izdevīgāki nekā 3% deficīta norma. Te mēs runājam par uzlabotas attīstības noteikumu, un, protams, uh, ir jārunā par izdevumu kvalitāti, par to uzraudzību. Mm, dalību valstīm ļoti bieži šīs normas ir uh, ievērot uh, pašām. Bet uh, jūs neatbildējāt uz jautājumu par sankcijām, par to atcelšanu. Mēs neatceļam sankcijas, bet mēs to sasaistām ar šo jauno sistēmu par parāda attiecības eh, samazināšanu. Bet ja jūs eh, pārkāpjat eh, izdevumu līmeni par kādu noteiktu apjomu, protams, sodi būs. Karolīna Naktigāla. Liels paldies, um, ka jūs šodien esat te. Mēs dzīvojam ļoti interesantos laikos. Desmit gadu laikā mēs esam izveidojuši jaunu sistēmu Eiropas finanšu normām. Un tagad runājam par stabilitātes un izaugsmes pakta pārskatīšanu, es atbalstu fiskālās padomas izveidošanu, bet ir vēl daudz ko darīt. Es gribēju jums uzdot vairākus jautājumus. Vispirms paldies par eh, pagājušā mēnesi publicēto ikgadējo ziņojumu. Un te jūs eh, runājat par to, ka uzraudzības eh, padome uh, neko nevar izdarīt ar to, ka Itālija vēlas uh, pārkāpt uh, budžeta deficīta līmeni. Jūs paredzat struktūrālas problēmas vairākās dalību valstīs, bet ko var izdarīt, lai nodrošinātu neatkarīgas prognozes visās dalību valstīs? Ko jūs kā padome šeit varat darīt? Mans otrs jautājums ir saistīts ar neatkarīgo novērtējumu. Jūs uh, rakstāt, ka sistēmā ir nepieciešams uh, vairāk kontroles un uzraudzības, bet uh, vai tāpēc nevajadzētu uzlabot uh, Eiropas fiskālās padomes uh, uzraudzības uh, pakāpi, lai nodrošinātu šādu kontroli? Un uh, vai tam nevarētu izmantot uh, Eiropas semestri, gatavojot uh, gada pārskata ziņojumu un valstīm specifiskās rekomendācijas? Tādi ir mani jautājumi. Of, uh... Nacionālo fiskālo padomju galvenais uzdevums ir uh, pārbaudīt uh, valdību uh, ekonomiskās eh, pro izaugsmes prognozes, bet tas prasa attiecīgus resursus. Dažas veids mazāk formālas eh, pārbaudas. Un eh, jūs uzdodat ļoti pareizus kritiskus jautājumus, kas attiecas uz komisiju. Es nedomāju, ka nacionālo valstu mm, prognozes ir tendenciozes jo mm, komisijas vērtējumi pēdējo gadu laikā nav bijuši pārāk slikti. Tomēr reizēm valstis ir eh, pārāk optimistiskas eh, savās prognozēs, un eh, tad komisija ir paudusi bāžas par to, ka ir jābūt realistiskākiem izaugsmes vērtējumā Es nezinu, vai citas struktūras eh, varētu veikt eh, tikpat kvalitatīvu novērtējumu par to, kā valdības fiskālā politika ietekmēs eh, izaugsmi. Tomēr jāteic, ka atsevišķām fiskālajām padomēm vienkārši nav pietiekami daudz resursu, lai to izdarītu. Mūsu mandātā ir arī teikts, ka mums ir jāveicina labās prakses izplatīšana starp nacionālajām fiskālajām padomēm. Mums nav pietiekami daudz resursu, lai paveiktu šo smago darbu, bet uh, neizbēgami, ka tas ir jā, jāizdara savā šī gada ziņojumā mēs uh, rakstām, ka divas valstis ir uh, gājušas pietiekami tālu. Eh, lai to paveiktu apvienotā karaliste un Slovākija, kur eh, tās ir pārņēmušas eh, faktiski mm, visas fiskālās prognožu funkcijas. Bet mums būtu jābūt piesardzīgiem domājot, ka fiskālo uzraudzību ir iespējams veikt uh, decentralizētāk. Kā es norādīju savā prezentācijā, man šķiet, ka ir valstis, kur mm, fiskālās padomes ir kritiski noskaņotas par valdību prognozēm, bet tad notiek sarunas par to, kāda ir skaitļa, kādas ir rekomendācijas, un eh, gal galā fiskālajām padomēm šajā ziņā ir teikšana. Un, um, tiek laupīta teikšana, un tā ir prakse, ko mēs gribētu mainīt. Bet es domāju, ka Nacionālo fiskālo padomju reformēšana ir būtiskākais darbs. Jā, vērts pieminēt, ka te ir divi gadījumi. Pirmais, ko jūs pieminējāt, kur valdība mainīja prognozi, un tad tad parlamentārais birojas to apstiprināja. Bet šajā gadījumā nav bijis nekāds apstiprinājums, bet arī nav prognozes maiņa, ka valdība saglabāja to pašu prognozi, kas netika apstiprināta, jo bija šis nominālais skaitlis. Nebija pārliecinoši parlamentāriem birojiem. Vai no zaļo grupas ir kāds runātājs no goja grupas? Nē. FDD na, arī nav. Tagad ir Anemās kungs no NF. Runāšu nīderlandiešu valodā, ja ļausiet. Profesor Tīgesen. Vēlējos pieminēt kādu konkrētu gadījumu. Beļģija jūsu ikgadējā ziņojumā. Jūs pieminējāt to, ka uh, Beļģija ir ciklā, ka nav deficīta procedūras un ka komisijas priekšlikums, ja pareizi sapratu jūsu teikto, ir uh, tad mīkstināt šo attieksmi, ir nodrošināts līdzsvars no jau trešo gadu pēc kārtas. Un, uh, Un tad eh, Junkera kungs eh, īpaši pievērsās un izcēla Beļģiju, Beļģijas piemēru. Be beigās tika noraidīts, ka visa šī informācija ir viltus ziņas. Gribēju jautāt jums, kā jūs eh, paš, vērtējat pašreizējo Beļģijas budžeta situāciju. Vēlējos jums jautāt, kāds ir jūsu viedoklis par komisijas viedokli un arī kāds ir jūsu uh, viedoklis par Beļģijas reakciju. Nē, esmu eksperts šajā jautājumā, bet mēs Bet mūsu darba metode ir šāda. Mēs mēģinam izvērtēt visas uh, gadījumus, visus piemērus, kur ir bijuši kaut kādas neskaidrības vai mm, strīdīgi jautājumi, kā ir uh, nonākts pie konkrētiem rezultātiem. Un dažkārt mums ir grūti uh, saprast, uh, saprast uh, kādēļ ir uh, izrādīts kaut kāds elastīgums vai labvēlība. Uh, Beļģijas gadījumā bija divi piemēri. Pirmajā bija eh, vienošanās trūkums starp valdību un komisiju par to, kā aprēķināt nodokļu izmaiņu ietekmi, un viņi nevarēja vienoties par to, vai tā ir struktūrāla vai tikai pagaidu parādība, ka eh, ienā, ieņēmumi palielinās. Un eh, komisija tad bija pielaidīgāk pret Beļģiju šajā gadījumā. Uh, Un eh, tas bija tāds pagaidu uzlabojums, kam nevajadzēja atstāt nekādas ilgtermiņa sakas uz fiskālo sistēmu. Tas bija viens elements. Kopumā, manuprāt, mm, tas ir tāds labs piemērs, eh, kur parādās, cik grūti dažkārt var būt eh, tādā mm, saprast visu situāciju, visu mehānismu. Un otrs piemērs, kur Beļģija bija izmantojusi šos plašās atbilstības a, a, kritēriju. Un tas ir vēl viens piemērs tam, ka a, sistēmā pastāvošajām normām pa, pievienotais papildu elastīgums var novest pie kaut kādām atšķirībām kādu griezumā. Es nedomāju, ka tas ir mans darbs stāstīt par to jums, kāds ir pareizais rezultāts, bet uzskatu, ka komisijai vajadzētu būt uzmanīgākai, pamatojot savus lēmumus, izmantojot, protams, arī ekonomisko terminoloģiju. Paldies, tāds mans viedoklis. Paldies, saka priekšsēdētājs. Varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Uzklausīsim jautājumus un apsvērumus. Uh, Tad eh, pirmkārt runājot par nākotni. Jāsaka, ka manuprāt tas ir ļoti interesanti un, un eh, principā arī tad es uzskatu, ka šī vienkāršotā versija ir ļoti pievilcīga, jo um, izdevumi, kas nebūtu saistīti ar struktūrālo izdevumu deficītu, uh, Tas arī veicina kapacitāti pielāgoties ciklam. Tas izklausās ļoti vienkārši, bet te es redzu vienu problēmu, kas nav maznozīmīga problēma. Ja mēs sākam ar tādu um, mantojuma efektu un šādām atšķirībām parādā, uh, tad sākotnēji var likties, ka tas ir tāds vieglāks regulējums, bet vidējā termiņā tas ir striktāks, bet tad rodas tāds neproporcionāls efekts, un, protams, es runāju kā tās valsts pārstāvi, kur ir liels parāda apjoms. Ja domājam par līdzvērtīgas spēles noteikumu nodrošināšanu visiem, uh, manuprāt, iezīmējas problēma, ka var būt ļoti eh, nevienlīdzīga fiskālo noteikumu ietekme. Un, ja tas vēl netiek apvienots ar kaut kādu sistēmu, kas ļautu labāk risināt makroekonomiskā līdzsvara trūkumu, uh, eirozonā pastāv risks, ka mm, šis piedāvātais risinājums varētu būt neproporcionāls un ka to nevarētu īstenot praksē. Ja mēs sāktu no nulles, punkta, nu, labi, ne visi būtu identiski, bet ja būtu tāds uh, vispārēji līdzvērtīgs parāda līmenis, es domāju, tas būtu labāks risinājums. Kāds ir jūsu viedoklis pret manu iebildumu? Un otrs komentārs, drīzāk tādas pārdomas Es domāju, ka jūsu izvērtējums par elastīguma normām 2017. gadā, kas bija atšķirīgs no 2016. gada, jūs arī pareizi norādījāt šo atšķirību. Mums ir trīs fāzes. Tad ir īstenošanas fāze fiskālajām klauzulām, struktūrālajām reformām. Tad arī ir matrica un netipiska noteikumu, notikumu klauzulas. Tas ir tā kā nedaudz ārpus elastīguma, bet te domājam par to, kā noteikumi tiek īstenoti. Uh, Vai jūs esat izvērtējuši par to, kāda būs eh, dalību valstu fiskālā pozīcija bez šīm klauzulām, vai te būtu kaut kāds ierobežojošs efekts? Jā, kāds ir jūsu viedoklis? Pašlaik mm, mēs esam tādā ļoti izšķirošā brīdī, domājot par mūsu fiskālā ietvara uzticamību Mēs esam tāda izaicinājuma priekšā. Un tad tā retrospektīvi. Um, tas parāda, ka jā, noteikumus var piemērot ar elastīgumu. Tas arī padara vienkāršāku noteikumu aizstāvēšanas darbu. Noteikumi jau paši par sevi nav nepareizi. Um, nevar gluži vienkārši norādīt, ka es tos nepiemērošu, tie, nepiemērošu, tie ir ne, pareizi. Tagad tiek piedāvāts zināms elastīgums un arī struktūrāls atkāpes dažādām pusēm. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kas ir tāda jauna situācija saskaņā ar jūsu teikto, vai jūs arī um, esat mainījis savu kritisko nostāju par 2017. gadu un elastīgumu? Jā, jums ir taisnība. Varbūt mēs pienācīgi nepievērsāmies šim um, uh, man, uh, tad, uh, mantojuma tā saucamajam jautājumam, ka bija ļoti dažādi izējas punkti. Mēs zinām, ka ir valstis, kur ir 130% parāds, un tad ir 60% parāds. Un, jā, tas Mm, tad ir, varbūt būtu nepieciešami bijuši citādāki noteikumi, bet nu, tā tas ir, ka dažu dalību valstu fiskālajiem noteikumiem var būt tāliešas sekas, kas varbūt arī diezgan bīstami. Mērķis jau nebija veidot kaut kādu vienotu fiskālo noteikumu ietvaru. Uh, Bet esam redzējuši, kāda ir bijuši līdzšanējā situācija ar pašreizējiem noteikumiem un kas notiek, ja nav kaut kādu noteikumu, kas ļauj mīkstināt uh, sakas. Bet ja jūs izlasīsiet mūsu priekšlikumu, redzēsiet, ka te ir tā ļoti labi iezīmējās tāds pakāpeniskais elements. Mēs runājam par sistēmas konverģenci. Jums ir taisnība ka automātiska noteikumu piemērošana nebūtu bijusi paveicama. Mēs norādām to, ka noteikumiem ir pašiem savs cikls. Jā, no vienas puses mums bija laika posms no 11. līdz 13. gadam, kad gandrīz visur Eirozonā bija vērojama recesija, tur bija nepieciešams elastīgums, bet mēs bijām uh, pārāk nervoza un situācija bija arī pārāk bīstama, lai šos noteikumus tā, nozīmīgi, piemērotu. No kopš 2015. gada situācija uzlabojas, un, manuprāt, ir arī samazinājusies vajadzība pēc šiem noteikumiem. Un es jums piekrītu, ka, jā, zināmā mērā ir bija vajadzīgi arī kaut kādi izņēmumi. Mm. Itālija. Un šī iemesla dēļ viņiem bija vajadzīgs papildu elastīgums. Un arī uh, pieņemot dažādas atkāpes no noteikumiem. Savā piektajā nodaļā mēs esam uh, rezumējuši, izdarījuši secinājumus un arī izvērtējuši, kāda bija patiesā ietekme uz Itālijas ekonomiku 15, 16, 17 gadā, un tā bija visnotaļ būtiska. Uh, Nu, manuprāt, ir arī tas ļoti labs iemesls, lai mēs tā diezgan kritiski izteiktos par situāciju. Noteikumu elastīgums ir atkarīgs no ekonomiskās situācijas. Un, bet to es varu attiecināt 2017. gadu, visticamāk arī par 2018. gadu. Uh, Jā, par 18. gadu mēs runāsim mūsu nākamajā ziņojumā. Jā, jums ir taisnība. Jā, tas ir patiesi izaicinājums pamatot visus šos noteikumus. Bet um, dažkārt varam teikt, ka nesenā pagātnē šie noteikumi ir interpretēti pārāk uh, plaši. Un uh, es varu teikt, ka īsi pirms 2009. gada noteikumi tika interpretēti pārāk plaši un pārāk tāsni. Uh, Paldies! Danuta, vai jums būtu vēl kāds jautājums viena minūte? Jā, mēs nerunājām par nacionālo līmeni. Jūs ziņojumā jūs nesat neko par to pateicis, ko varētu izdarīt vēl nacionālajā līmenī, lai uh, Eiropas fiskālais ietvers labāk funkcionētu nacionālā līmenī. Uh, Mēs piešķīrām papildu laiku nacionālajiem parlamentiem, tagad viņiem ir vairāk laika, lai integrētu rekomendācijas, bet vai jūs prāt ir nepieciešams izdarīt vēl tālākus grozījumus, lai uzlabotu to, kā Eiropas fiskālais ietvers funkcionē nacionālā līmenī? Vai jūs prāt ir kaut kas, ko varam darīt, vai ir jādomā par uzlabojumiem Eiropas līmenī? Grūti atbildēt uz jūsu jautājumu Jo ideālā gadījumā vairāk vajadzētu paveikt nacionālā līmenī, bet tas ir ļoti grūti. Manuprāt, kopumā jau ir tāda izpratne par to, kādēļ ir fiskālie noteikumi, un valstis saprot, ka tas nav tikai viņas ierobežot, tas ir pašas valsts interesēs. Bet ir skaidrs, ka ir jāiesaist arī citas institūcijas, kā piemēram Fiskālā padome, kas sagatavo ilgtermiņa rekomendācijas, ir um, kritiski jāizvērtē dalību valstu ilgtermiņa izaugsmes rādītāji. Jādomā par to integrāciju Eiropas projektā. Es, protams, būtu ļoti priecīgs, ja Nacionālajie parlamenti aktīvāk iesaistītos diskusijās, bet um, man rodas iespējas, ka, nu, vismaz no budžeta plāniem, Un arī aplūkojot konverģences programmas, man rodas iespējas, ka par to netiek pienācīgi daudz runāts parlament, nacionālajos parlamentos, bet tas ir tīri viņu zinā, ziņā. Viņi, manuprāt, dažkārt nesaprot šo noteikumu nopietnību. Tiešām žēl, ka tā. Priekšstādātājs, paldies! Ļoti liederīga, bagātīga un pozitīva viedokļu apmaiņa. Mums noteikti būs iespēja to turpināt šajā parlamentā vai nākamajā sasaukumā. Tas ir ļoti svarīgs dialogs, mēģinot uzlabot mūsu fiskālos noteikumus. Un cerams arī kopumā uzlabot mūsu pārvaldības instrumentus. Paldies par jūsu ziņojumu, paldies, ka pievienojāties mums šodien, un varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Next item. Nākamais darba kārtības punkts. Apspriedīsim Ivanas Maletičas eh, ziņojumu par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni. Arī tātad grozījumu izskatīšana paredzēta vārds jums, Ivana. Paldies! Vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, eh, bet ne tikai. Paldies arī visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus un kas to ir iesūtījuši man. Nebija viegli sagatavot kompromisa grozījumus, jo atsevišķos punktos viedokļi bija diezgan atšķirīgi, bet domāju, ka nākamajā ēnu referentu sanāksmē mums izdosies pabeigt darbu pie kompromisa grozījumiem. Uh, Piemēram, kas ir ļoti labi, mēs piekrītam svarīgākajiem punktiem atzinumām par to, kam tur ir jābūt iekļautam, ka mums ir jāaptver visi ar ekonu komiteju saistītie elementi. Un visi grozījumi, kas varbūt ir plašāki, tālajošāki, mēs esam mēģinājuši to zināmā veidā iekļaut kompromisa grozījumos, bet um, Atsevišķos gadījumos tas nebija iespējams tik pilnīgi. Bet es eh, ceru, ka visi kolēģi beigās varēs būt apmierināti. Runājot par banku savienību, mums ir eh, atšķirīga pieeja. Daži kolēģi vēlētos, lai būtu eh, pakāpeniska banku savienības izveidas pabeigšana. Uh, un citi atkal vēlētos, lai būtu ātra pabeigšana, jo pastāv zināmi riski, kas saistīti ar kavēšanos. Tāpat arī ir viedokļu atšķirība par SBPS. Uh, sanāksmes laikā redzēsim, ka mums veiksies darbs pie tām. Kapitāla tirgus savienība Šeit esam izvēlējušies nedaudz iesaistīt MVU, runāt par kapitāla tirgus savienības svarīgumu MVU, ka tas būtu papildu finansējuma avots. Un, ja runājam par to, arī domājot par to, kā Eiropas monetārā savienība tiktu pabeigta un padziļināta. Ir viens priekšlikums par to, ka šī Eirozonas fiskālā kapacitāte ir atzinīgi vērtējama, un arī mēs um, atbalstam un atzīstam visus instrumentus, lai stabilizētu um, situāciju. Arī tiek pieminēta Eiropas uh, jauniešu bezdarba schēma. Mums ir dažādi priekšlikumi, piemēram, investīciju stabilizācija, reformu atbalsta programma, investīciju atbalsta programma tiek pieminēta tā vietā, lai pieminētu konkrētus instrumentus. Redzēsim, ceru, ka mums izdosies atrast labus kompromisa risinājumus. Un nobeigumā mums arī ir jārunā par cik, to, cik svarīga ir reformu atbalsta programma. Daži kolēģi šīs eh, reformu atbalsta programmas atbalsta, citi atkal to ne, nevēlas atbalstīt, bet Viņa vēlas atbalstīt Eiropas stabilizācijas funkciju. Būs jādomā, kādus kompromisus varam atrast. Tāpat arī būs jāatrod kompromiss par mūsu nostāju stabilitātes un izaugsmes pakta gadījumā. Vai, ko darīsim ar pastāvošajām elastīguma klauzulām, kas ir ļoti svarīgas bet kas nav tik īpaši veiksmīgi īstenotas praksēm. Ja runājam par nodokļiem, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un komunikācija ar pilsoņiem. Mēs piekrītam, ka tie ir ļoti svarīgi elementi un ka ir jāatrod kompromisi atzinumā. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā Pērvanša Bēres lūdzu. Paldies! Šī ir uh, pirmā ēnu referents loma. Šajā sanāksmē izteikšanās uh, skatīsimies, kā būs atbal, atvainojos Kosta Dalfrīdes vārdā, nevēju šodien ierasties. Un sākumā divi kāds horizontāla rakstura komentārs. Man šķiet, ka kolēģa izstrādātais ziņājums AFCO ir ļoti svarīgs par Eiropas Savienības nākotni. Tas ir. Uh, Un mums, kā ekon komitejai, tagad ir atzinums par tātad šis atzinums. Tur saprotam, ka ref, kāda referentam nostāja, bet pēc līdzinējās diskusijas var spriest, ka pastāv risks, ka šādā pašiniciatīvas ziņojumā vai šīs komitejas atzinumā mēs te vērtējam ļoti konkrētus priekšlikumus, kas mums priekšā uz galda. Un tur mums potenciāli varētu atšķirties viedokļi, vai neesam vēl nonākuši līdz gala pozīcijai. Tādēļ es negribētu apstāties pie šī atzinuma balsojuma, kas tika izstrādāts šīs komitejas kompetencē. Jums tomēr ir saruna komanda, kas pārliecinās, ka mēs nāk, mēģinam panākt pēc iespējas labāku risinājumu kopumā. Tas attiec uz veselu virkni priekšlikumu, ko vērtējam. Min minēšu tikai dažus no tiem. Investīcijas Eiropā, in stabilizācijas funkcija, investīciju stabilizācija, reforma atbalsta programmas, nu, varbūt ir arī kas cits, bet nu, šīs trīs ir tās skaļāk minētās. Un man ir bažas, ka mums varētu būt arī kompromisa risinājums tad, kad nonāksim pie konkrētākiem priekšlikumiem. Es vēlētos tomēr, lai te būtu sasaiste, vai vismaz cik vispārēji vien iespējams pieeja gadījumos, ja zinām, ka šī komiteja jau ir balsojusi par kompromisu. Un galu galā šis ir tas īstais pamats, kur, kur to darīt. Un Kostamā Frīdēs gribēja konkrēti par kādu lietu runāt. Jā, jautājums par banku savienības pabeigšanu. Tas viņam ir ļoti svarīgs jautājums. Pilntiesīga banku savienība, kā sākotnēji par to bijām vienojušies sen. Tajā skaitā Edis. Otra lieta, ko viņš gribēja minēt, tad, kad runāsim par Eiropas pusgada reformu, ir jāņem vērā jaunas dimensijas kas nepietiekami ir atspoguļot šajā priekšlikumā šobrīd. Ilgtspējīga attīstība, ekonomikas, sociālās un vides pārmaiņas, kā tās jāintegrē Eiropas pusgadā. Trešā lieta ir jābalstās un jā, jāattīsta tālāk Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Jums varbūt šķitīs, ka tas nav ekonu komitejas kompetences jautājums. Bet Empel, diemžēl, nezinu kādēļ, neizstrādās tur atzinumu. Un mēs kā ekonu vienmēr esam norādījuši, ka sociālā dimensija monetārajā savienībā ir jāņem vērā. Tādēļ nevajadzētu pilnībā to ignorēt. Atšķirības, atkāpšanās, tas ir ļoti svarīgs jautājums, tas ir jārisina, un Kostamāls Rīdes referents tieši tā arī uzskata. Jaunie instrumenti šeit, principā, manuprāt, viņš tos atbalstītu, bet arī te es varbūt aicinātu uh, atgriezties pie mana iepriekš paustā komentāra, ka nevajadzētu varbūt pārsteigties un uh, Uh, jau lems par to, kāda būs saruna rezultāti attiecībā uz šiem dosiem. Par kohēzijas fondu savukārt viņš gribētu atgādināt, ka šajā komitejā jau ir noticis balsojums sasaistē ar makroekonomiskiem nu, priekšnosacījumiem. Arī tas ir aktuāli mūsu pozīcijai. Un viņš gribētu arī atgādināt to, cik ļoti svarīgs ir šis atzinums. Mm, īsi pirms nākamā parlamenta sasaukuma, pirms vēlēšanām, un uh, Anna Referents strādās pie, lai panāktu labu kompromisu. Paldies! Paldies! Neredzu nevienu citu Anna Referentu. Pēc Anna Referentiem, kurš tagad gribētu izteikties? Gracias, presidente. Ramona Arevik. Sí. Liels paldies priekšsādātājiem. Brīvais mikrofons. Izmantošu šo iespēju, jo arī man bija lieliskā iespēja sadarboties ar Malaviču skundzi pie šī ziņojuma. Gribētu tādēļ izmantot šo iespēju teikt viņai paldies. Paldies visiem par darbu, kā jau Pervanša minēja. Mūsu komitejā strādājot pie ziņojumiem, ziņojums saucas Eiropas nākotne. Nu, nezinu, vēl jau, manuprāt, nav gatava tomēr un sarakstīta, bet tā pamatideja man būtu pārliecināties, ka tiek aktualizēti visi dokumenti un visas diskusijas, kas mums šeit parlamentā bijuši iepriekšējā gada laikā. Un Te es runāju ne tikai par to, kas ir izskanējis publiski. Nu, pats par sevi skaidrs, ka nav jau viss izcili, ir jāstrādā pie integrācijas visos līmeņos, labi, bet ziņojumā ir viena nodaļa, kas īpaši atsaucas uz ekonomiku. Un ko gribētu konstitucionāla komiteja? Viņi gribētu, lai ekon šī komiteja mums stāstītu un teiktu, kādas tad ir sarkanās līnijas nākotnē attiecībā uz diskusijām, kādu ceļu iet, jo neviens cits labāk par ekontu nezinās. Maletičas kundze, mums ir bijušas plašas diskusijas arī ar citiem ēnu referentiem. Mēs vienmēr uzsvērām kontekstu, Ekon ziņojumu AFCO atbalstīja, un atcerēsimies, ka 54. regulas pants saka, ka abām šīm struktūrām jāsadarbojas. Tā tas ir arī šī ziņojuma gadījumā, un es gribētu, lai Ekon ziņojums pilnībā tiktu integrēts konstitucionālās komitejas ziņojumā. Tāds būtu mūsu mērķis. Un atgriežoties pie Berešas kundzes, Berešas kundzes teiktā. Jā, viņai pilnīgi taisnība ir viena lieta, ko mums vajadzētu šeit pilnībā atcerēties. Mūsu mērķis nav nonākt pie ziņojuma, kas mums detalizēti noteiks pilnīgi visus potenciālos nā, Eiropas Savienības nākotnes ejamos ceļus. Tā nebūs. Bet, nu, vismaz kaut kādā veidā mums būs kopideja par to, kas, kā, kā, uz ko nākotnē ejam - ekonomiski, finansiāli, kas ir jādara, kas tās svarīgākās jomas. Eiropas ekonomikas un monetārās savienības pārvaldība, daudzgadu finanšu satvars, pašresursi, Eiropas savienības budžets un tā tālāk. Ne, nu, ar to visu mēs jau nesakām, ka ekonam revolūcija ir jātais tagad. Vienkārši jāapkopo viss līdz šim teiktais. Tāds būtu mūsu priekšlikums, tāds būtu mūsu mērķis. Gribēju izmantot šo iespēju jums visiem atgādināt, ka Konstitucionālo lietu komiteju interesē tas, lai ekonu atzinums pilnībā tiktu integrēts mūsu atzinumā. Un, um, varu jums apsolīt, ka plānoju arī nākotnē divpusēji plānoju sadarboties ar Maltiču skundzi un viņai paldies par sadarbību. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties? Lūdzu, tad vārds referentei. Thank you very much, and I would also... Paldies! Arī es gribētu norādīt, jā, ir tiešām izcili, ka mums ir lieliska sadarbība ar AFCO un AFCO ziņotāju. Ceru, ka beigās izdosies mums sakombinēt mūsu atzinumu un tos priekšlikumus, kas jau tagad ir AFCO ziņojumā iekļauti jo ir vairākas lietas, kas ir sasaistīts ar ekonomas jautājumiem. Nostājas ir skaidrs. Es domāju, ka mums izdosies veiksmīgi novadīt sarunas par šiem jautājumiem. Un varu pilnībā piekrist, jā, var būt tiešām labāk nevajadzētu mēģināt pabeigt visu šo darbu šī atzinuma ietvaros. Ir jautājumi, kas tiešām būs vēl jāpārunā citos kontekstos, pie citiem dosjē, bet nav tas vienmēr viegli. Ja mēs runājam par ekonomikas un monetārās savienības izveidi, padziļināšanu, konverģenci dalību valstīs, kas ir ārpus eirozonas, manuprāt, ir noteikti jāpiemina reforma atbalsta programma un iespēja šeit atbalstīt ne Eirozonas valstu konverģenci. Nu, es tiešām ceru, ka beigu beigās mums izdosies visus šos jautājumus tomēr atzinumā noskaidrot. Un Perešs kundze, tas, ko jūs teicāt, un arī kolēģi minēja par kohēzijas fondu, ka vajadzētu konkrēti atzinumā iekļaut, ka nav nepieciešama šī saikne ar makroekonomiskiem nosacījumiem. Manuprāt, labāk būtu tos, šos jautājumus CPR dosē risināt, nevis šeit. Jo galu galā mums ir vesela regula, kas ar šiem jautājumiem veltīta. Pilnībā varu piekrist ilgspējīgas attīstības, klimata pārmaiņu, sociālo tiesību pieminēšana, visas šīs lietas ir iekļautas. Ceru, ka visus tas apmierinās tagad. Skatīsimies, kā saglabāt šādu vispārīgāku pieeju, cik vien tas ir iespējams. Paldies! Thank you! Paldies! Uh, good. So, uh, um... Lieliski. Grozījumi izskatīti, saka priekšsēdētājs, balsojums notiks 19. novembrī. Atundo kunga teiktais. Jā, protams, pie mums ir arī AFCO priekšsēdētājs, 54. kā jūs zināt, priekšsēdētāja konferencē plānojam noteikti pārliecināties, ka uh, ekonomikas monetāro lietu jomā AFCO skatīs jautājumus par saturu, nevis par institucionālo pusi. Galu galā ekon pienesums šajā kontekstā ir svarīgāks arī nākotnē. Rēķināmies ar to. Noteikti rūpīgi sekosim šī dosie tālākajai attīstībai. Lielas visiem paldies! Balsošana! Desmit minūšu pauze. So, dear colleagues, uh, please. Dārgie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas. Sāksim balsošanu. Sākumā testa balsojums. Lūdzu, balsojam, lai pārbaudītu sistēmu. After the test. Okay. We... I see other Redzu, ka ierodas vēl daži kolēģi. Uzgaidām Tomu. Nobalsojāt? Labi. 39. Izcili. Beidzam balsot. 40. Pērāņš Beres par reglamentu punktu. Lūdzu. Priekšsēdētāji Tā kā mēs balsosim par pārobežu maksājumiem kopš uh, pirmdienas šī zāles priekšā darbojas uh, lobbyisti, izdalot materiālus uh, deputātiem, kas ienāk zālē, izmanto lobbyisma materiālus. Uh, izsniedzot tos personām, kas balsos. Es domāju, ka tas ir pretrunā mūsu mandātam. Es zinu, ka viņiem ir atļauts uh, apgrozīties šajā parlamentā, bet uh, es nedomāju, ka balsošanas brīdī uh, šeit vēl drīkstētu atrasties uh, lobby, kas uh, veic uh, lobēšanas pasākums, kad mēs balsosim. Uh, Paldies, jā, pilnībā jums piekrītu. Nav laba šāda situācija. Tādēļ lūgtu sekretariātu pārliecināties un apturēt šo situāciju. Nu, galu galā normas ir skaidras. Noteikumi jāievēro. Šo noteik šajos noteikumos nav ietverta reklāma afišēt savu pozīciju. Uh, ārpus balsošanas telpas. Tiešām nu, nav pieņemama šāda situācija. Labi. Ķeramies pie balsojuma. Ashley Fox ziņojums Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi. 130, 137 par, pret, atturas, noraidīts, kopā 184 līdz 186 par, pret, atturas atturas noraidīts. Simtu astoņdesmit astotais, simt astoņdesmit devītais par, pret, at, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 pret, 16 par. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 190. 198. par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 196. par, pret, atturas, noraidīts. 38. par, 31. par, pret, atturas, noraidīts. 197. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss B, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts 45. grozījums par, pret, pārbaudām 45. sākam balsot. Voted. Beidzam balsot. Pār, pieņemts 23 pār 20 pret 219. atkrīt. Pirmais I kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. 4. 28. grozījums par. Manā balsojuma sarakstā tas neparādās. 70. par, pret, atturas, noraidīts. 262. par, pret, atturas, noraidīts. 135, 131 par pret atturas noraidīts. 187. par pret atturas pieņemts. 220. par pret atturas pieņemts. 28. šķiet atkrīt. Jā, jā. It's not clear. It's written, it gives the opposite meaning. Nebija nedaudz skaidrs. Jē, kompromiss. Tātad, ja I ir apstiprināts jē, par, pret, atturas, noraidīts. 71. un 265. par, pret, atturas, noraidīts.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 235. Nav šodien tā labākā diena. Tātad 235. grozījums par, pret, at, pārbaudam 235. sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Pieņemts. G kompromiss par, pret, atturas Pieņemts. 238. grozījums par, pret. Pārbaudām 238. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 239. par, pret atturas pieņemts. Kompromiss H par, pret Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. 226. grozījums par pret. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 282. atkrīt. N kompromiss par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss P pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. 316. grozījums par pret atturas noraidīts. R pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Gribat pārbaudīt, lūdzu. 109. grozījums par pret atturas. ETP iebilst pret 109. Pārbaudām. Labi. Balsām par 109. grozījumu. Baudīs. Beidzam balsot. Pieņemts. 23 balsis par, 20 pret. 110. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 111. ar motisku grozījumu no referenta par, pret, ETP par mutisko grozījumu atbalstāt, pārbaudām elektronas sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss AA par pret. Pārbaudām elektronas, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. grozījums par pret apturas pieņemts. Kompromiss AB par pret atturas pieņemts. 132. grozījums ar motisku grozījumu no referenta puses. Divi patiesībā. Ne? Viens. Ar motisku grozījumu. Par. Pret. Pārbaudām elektrons, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 24 balss par 20 pret. Balsojam kopumā 133, 134, abi grozījumi kopā par, pret, apturas, ETP iebilst, pret, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. S kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 333. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 334. par, pret, atturas pieņemts. T kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret apturas pieņemts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 145 par pret atturas noraidīts. 146 par, pret, atturas pieņemts. 147 par, pārbaudām elektronu, sākam balsot 147 grozījums. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 25 balsts pret, 19 par, 148 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss V par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts 163 par pret. Pārbaudām elektronu 163. sākam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Skaidrs. Slēdzam balsojumu. Jā, pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Dubultai kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss X par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. 160. 170. par, pret, atturas pieņemts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 atturas. Nu, pieņemts 181. Atkrīt. 182 atsaukts, 27. un 183. atsaukti. 27, 183 par pret atturas. Pieņemts. Balsojam par grozīto komisijas priekšlikumu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 38 par, 5 pret, neviens neaturas. Balsojums par lēmumu uzsākt starp iestāžu sarunas. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 38 par, 4 pret, 2 atturas, kvalificētais vairākums ir. Apsveicam referentu. Pārējām pie nākamā balsojuma. Kolektīvā finansēšana divi. Sauksim to tā Karolīna Nahtegāla kompromiss C par pret atturas pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums eh, par otro eh, apsvērumu punktu par pret atturas eh, pieņemts. Mutiskais grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts Noraidīts. Balsojums par komisijas grozīto priekšlikumu personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 41 uh, pār, 2 pret, atturējušies 0. Balsojums par uh, starpiestāžu sarunu uzstākšanu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār, 3 pret, neviens nav atturējies. Apsveicams referentu. Nākamais balsojums - ilgspējīgi ieguldījumi. Poltanga. Polstangs. informācijas atklāšana saistībā ar ilgspējīgiem ieguldījumiem. 7. grozījums 47. Eh, par pret atturas pieņemts, A kompromiss par pret atturas pieņemts, 91. grozījums par pret atturas pieņemts, 94. par pret atturas pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 110. grozījums par pret atturas norādīts. 19. grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20. Uh, eh, eh, kompromiss C par pret atturas pieņemts. Kompromiss D pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss D otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss E pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss E otrā daļa par. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts ar 23 pret 16. Balsosim par 181. par pret atturas norādīts, 180. par pret atturas norādīts, 32. par pret atturas norādīts, kompromiss G par pret atturas pieņemts, kompromiss H par pret atturas pieņemts Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 228. grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 21 pret 22. 229. grozījums par, pret atturas noraidīts. 230. par pret atturas norēdīts. 231. un 233. par pret atturas norēdīts. 232. par pret atturas norēdīts. 235. un 236. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret 22. 237. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Grozījums 241. Mutisks grozījums ir pietikainēne par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts, kompromiss Q par pret atturas pieņemts, sastais grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss R par pret atturas pieņemts, kompromiss S par pret atturas pieņemts, kompromiss 77. grozījums par pret atturas pieņemts, 7. grozījums eh, o, mutisks eh, referenta grozījums par pret atturas pieņemts, 78. par pret atturas pieņemts, 79. par pret atturas. <coughs> Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pret 24, kompromiss T par pret atturas pieņemts, kompromiss U par pret atturas pieņemts. Balsojam par komisijas grozīto priekšlikumu, personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār, 2 pret, neviens nevēturējies. turējies balsojums par lēmumu uzsākt eh, starpiestāžu sarunas. Eh, personāla balsojums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 39 pār, 2 pret, neviens nav atturējies. Apsveicam eh, referentu. We... Un tagad Pārējām pie Evas Mēdeles ziņojuma par pārobežu maksājumiem. 62. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss A mīnus A. Tas ir kas jauns. Mīnus A. Par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas norādīts. 17. par pret norādīts. Piedodiet, kompromiss gā par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss H par pret atturas pieņemts, kompromiss I par pret atturas pieņemts, kompromiss J par pret atturas pieņemts, kompromiss K par pret atturas pieņemts, kompromiss L par pret atturas pieņemts, kompromiss O par pret atturas pieņemts. Balsojam par komisijas grozīto priekšlikumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār, 3 pret, 3 atturējušies. Balsojam par uh, lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār, 5 pret, neviens nav atturējies, apsveicam uh, referentu. Līdz ar to mēs esam pabeiguši. Nākamā sanāksme pirmdien, 12. novembrī, no 7.30 līdz 10.30. Paldies! Uh, sanāksme pasludina par slēgtu.